domnul președinte. Thank you. Do I stand when I read? Pirms sākam balsošanu, Ir divi paziņojumi. Lūdzu jūsu uzmanību. Pirmais paziņojums.